Ar šo tiesību aktu nosaukumiem varat iepazīties šīs sanāksmes laikā un, protams, arī internetā. Tagad ir jāpieņem darba kārtība šai nedēļai un arī iespējamie grozījumi. E, ir paredzēts tikai viens grozījums attiecībā uz ceturtdienu. Alde politiskā grupa vēlas, lai Bolzas kundzes ziņojums par uh, startautiskajiem un reģionālajiem kontiem, uh, par to bija paredzēts balsot ceturtdienā, lai šis ziņojums tiktu izņemts no darba kārtības. Lūdzu, došu vārdu Bolzas kundzei. Thank you, President. Um, as, uh, Paldies priekšsēdētāji. Esmu referente šīm ziņojumam, kas ir paredzēts, par kur paredzēts balsīts. Balsot ceturtdien. Esmu gatava sacīt, ka mēs esam gatavi to pārcelt uz balsošanu pēc mēneša. Tagad mēs esam panākuši pir, kompromisu pirmajā lasījusi, lasījumā. Francija, Itālija, Vācija un Portugāla četras dalībvalsts nebija sagatavojušas. Uh, uh, iesniegt eh, statistikas datu, datus obligātā kārtā. Par to medijos ir daudz ziņots, un eh, jau tas tika piedāvāts eh, Dānijas prezidentūras laikā, bet jaunā prezidentūra ir spējusi izdarīt lielāku spiedānu, spiedienu Esmu gatava pagaidīt, bet, protams, ka ir, šis ir steidzams jautājums, jo tas, kā mēs ievācam statistikas datus, un jo īpaši no reģioniem, kam šeit ir nozīme, ir ļoti svarīgi, lai varētu uh, pierādīt, uh, kāda ir situācija, lai nebūtu nekāda pārsteiguma Uh, atskaitēs. Un, uh, protams, ka ekonomiskā pārvaldība šeit ziņā ļoti svarīga. Parlaments uh, tam piekritīs un arī visas politiskās grupas piekrīt šim atlikšanas piedāvājumam. Paldies! Paldies, Balus kundze! Vai kāds vēlas izteikties par šo prasību? Kāds pret? Labi, tad balsosim par Balus kundzes priekšlikumu. Kurš ir par, lai šis jautājums tiktu izņemts no darba kārtības? Kas ir pret? Vai kāds atturas? Labi, esam nolēmuši, un šis jautājums tagad ir izņemts no darba kārtības. Nu, līdz ar to būsim pieņēmuši šīs nedēļas darba kārtību. Un tagad eh, sāksim debates par pirmo darba kārtības punktu. Ziņojumu ir sagatavojis Lara Komī, un tas ir veltīts Eiropas līmeņa standartizācijai. Pirmai eh, vārds referentei, lūdzu.